kolēģi, sākam sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols visiem kolēģiem ir ticis izdalīts, vai kādam ir uh, komentāri par to, ne? Līdz ar to esam pieņēmuši